Uh, Dāmas un kungi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Šķiet, ka ir pietiekami daudz cilvēku ieradušies no visām malām. That, uh, um, from... Es atvainojos, ka mums te ir jāpārvietojas no vienas telpas uz otru, bet uh, To mēs neizdomājām, tas ir vienkārši daļa no sesijas plānošanas. Man ir liels prieks, ka esam šajā telpā, jo vismaz mēs varam redzēt saulaino laiku, kāds pašlaik valda ārā. Es gribētu īpaši sveikt pie mums Marijā Montī. Viņš ir atkal ieradies uz eh, mūsu komiteju. Šķiet, ka tā jau ir trešā vai ceturtā reize, kopš eh, jūs uzsākāt šo ļoti svarīgo darbu. Šķiet, ka decembrī jūs sākāt doties pie mums. Mums eh, bija arī viedokļa apmaiņa par greka ziņojumu, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgs sasniegums. Mūsu sakrā jau parādījās ļoti daudzas idejas, kas tagad ir iekļautas arī galīgajā ziņojumā. Šo mm, gadījumu varētu atzīmēt mūsu kalendārā kā ļoti svarīgu. Bet, eh, kurā gadījumā mēs sekojam līdzi šī ziņojuma attīstībai ļoti cieši Mēs esam ļoti priecīgi par ļoti skaidro un atklāto veidu, kā jūs esat izklāstījuši tos izaicinājumus, kas ir saistīti ar vienotā tirgus iedar, atkārtot iedarbināšanu. Es domāju, ka tā ir daļa no jūsu personīgā, personīgās misijas, personīgās, personīgā uzdevuma. Un šķiet, ka mums ir paveicies arī ar Luiju Greku kā referentu, jo mēs redzam, ka šie ziņojumi ir attīstījušies abi vienlaicīgi un ir viens otru papildinājuši. Es īpaši labi atceros, ka pēc Līga Greka ziņojuma pieņemšanas mums bija ļoti interesants eh, paziņojums presē Strasbūrā. Eh, tur mēs eh, redzējām ārkārtīgi daudz svarīgu cilvēku panelī, un līdz ar to bija arī ļoti, interese, ļoti, liela, interese pus, ļoti liela interese no preses puses. Arī Gebhards kundze, Barņiekungs un komisārs Dalī bija klātas, norādīja, ka mūsu viedokļi patiešām ir vienoti. Gan komisija, gan parlaments ir vienisprātis par šo ļoti svarīgo tematu. Es domāju, ka mums ir ļoti interesanti jūs šodien uzklausīt. Mēs īpaši gribētu dzirdēt par to, kā jūsu ziņojums ir uztverts, jo jūs esat eh, snieguši vairākus paziņojumus. Varbūt jūs varētu arī mums pastāstīt par eh, problemātiskākajiem jautājumiem, kādi ir parādījušies diskusijās. Iespējams, ka cilvēkus uztrauc jūsu ambiciozākie priekšlikumi. Tā kā mēs esam ambiciozi komiteja, mums interesētu dzirdēt jūsu domas šajās jautājumos, bet īpaši mēs gribētu dzirdēt, eh, ko jūs sagaidāt no mums ko mums vajadzētu ņemt vērā no šī ziņojuma, bet, nu, kopumā runājot, es vienkārši došu jums vārdu, lai, jums pas, lai jūs mums pastāstītu par jūsu idejām. Es zinu, ka kolēģi, kuri ir izpētījuši šo ziņojumu, noteikti arī uzdos jums jautājumus un sniegs komentārus. Man ir liels gods dot jums vārdu. Lielas paldies, priekšēdētāji! Es eh, esmu patiešām priecīgs un pagodināts par to, ka man ir iespēja regulāri ierasties uz šīs komitejas sanāksmēm. Bez tām es patiešām augstu novērtēju šīs komitejas un uh, tās priekšsēdētāja Malkoma Harbora, kā arī referenta Lūija Greka uh, lomu. Es uh, zinu, ka arī citās institūcijās ir līdzīgas iniciatīvas. Jūs, priekšādātā kungs, lūdzāt mani nedaudz pastāstīt par uh, ziņojumu pēc ziņojuma. Luija Greka ziņojums ir bijis galvenais, ja mēs domājam par pārskatīšanas periodu vienotajam tirgum. Jāsaka, ka Mani patiešām iespaidoja tas dziļums un paplašinātā interese, ko es redzēju klausītāju reakcijā. Protams, ja runājam par institūcijām, tad eh, komisija ir tā iestāde, kas pasūtīja šo ziņojumu. Tā bija priekšsēdētāja Barozo iniciatīva. Barozo uzaicināja mani uz uh, kolēģijas tikšanos 20. jūlijā. Tas nozīmē, ka es būšu klāt, lai prezentētu un apspriestu ar viņu uh, šo ziņojumu un uh, reakciju pēc ziņojuma. Protams, man ir bijušas arī divpusējas tikšanās ar komisāru Barņē, kā arī citiem komisāriem. Man ir liels prieks teikt, ka daudz no viņiem un arī viņu dienesti ir sākuši ņemt vērā e, ziņojumā ietverto analīzi un rekomendācijas. E, šīs rekomendācijas tiek pašlaik iekļautas politikā un iniciatīvās, kas tiek izstrādāti komisijas dienestos. Jūs varbūt jau būsiet informēti par nolūkiem un arī komisāra Barņē pirmajiem soļiem, ko viņš pašlaik veids. Tieši tāpēc tas būtu viņa uzdevums informēt parlamentu, taču jebkurā gadījumā mani ļoti priecē viņa reakcija. Eiropas parlaments un šī komiteja pilnīgi noteikti turpina būt galvenais atsaucas punkts šai politikas jomai. Taču, ja mēs domājam par visaptvarošo pieeju, tad, kā jau tas tika ieteikts Līga Greka ziņojumā, Arī citas komitejas ir izrādījušas interesi. Vakar, piemēram, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja apsprieda šo ziņojumu. Tāpat arī politiskās grupas izrāda spēcīgu interesi. Daudzas politiskās grupas ir aicinājušas mani uz savām sanāksmēm, lai apspriestu ziņojumu un reakciju pēc ziņojuma padomē un uh, arī jūs priekšēdētāja kungs devāties uz konkurētspējas padomi, šķiet, ka tā notika maijā. Manuprāt, tas bija patiešām interesants brīdis, kad mēs varējām paskatīties, uh, kāda ir interese konkurētspējas padomē un arī ka viņu reakcija ir visnotaļ pozitīva. Kā jūs zināt, arī Eiropadome apsveica ziņojumu un arī apsveica komisijas nolūkus ņemt šo ziņojumu vērā un darīt to pavisam drīz. Gribētu arī papildināt informāciju par Eiropas institūcijām. Proti, prezidents Trišē ir uzaicinājis mani tikties ar viņu un arī ar Eiropas centrālās bankas valdi, uh, lai apspriestu ziņojumu un pieeju vienotajam tirgum attiecībā uz ekonomisko savienību, un tas notiks 7. jūlijā Frankfurtē. Visas iesaistītās puses seko līdzi notikuma attīstībai un izrāda patiešām dziļu interesi. Pieminēšu vienu, piemēram, Business Europe gatavojas organizēt savu uzņēmējdarbības samitu 4. jūlijā, un diezgan lielu daļu savā, da savā darba kārtībā viņi ir atvēlējuši tieši šim punktam. Tāpat esmu kontaktējies arī ar arotbiedrībām, ar Eiropas apaļo galdu, ar dažādām interesētajām pusēm. Ko tad esmu no tā visa ieguvis? Manuprāt, strādājot kopā, mēs esam panākuši to, ka politiskajā Eiropas kartē parādās vienotais tirgus. Pirms gada tā nebūtu nebija. Es šeit saskatu divus lielus izaicinājumus. Viens ir tas, ka mums ir jāpieliek liels darbs, lai pārliecinātu sabiedrību un arī politiskos vadītājus par eh, to, ka vienotais tirgus spēlē ļoti nozīmīgu lomu, salīdzinot ar diviem pašlaik tik plaši apskatītajiem jautājumiem, proti eiro krīze un fiskālā krīze vairākās dalībvalstīs. Kā mēs visi zinām, šie divi fakti ir nedaudz aizēnojuši interesi par vienoto tirgu, par mūsu ziņojumu un tā tālāk. Taču tādi rūpīgākie novērotāji arvien skaidrāk saskata, ka viens no galvenajiem Eirozonas krīzes cēloņiem ir tas, ka mums nav bijusi adekvāta ekonomiskā savienība Eiropas Savienībā. Šorīt konferencē komisārs Olī Rēns noslēgumā teica vārdus, ko mēs šeit esam izmantojuši visnotaļ bieži, proti mums eh, lielāka uzmanība būtu jāpievērš tieši Eiropas monetārajai savienībai un proti tieši vienotajam tirgum. Un viņš teica arī, ka mums vajadzētu skaidrāk parādīt saikni starp vienoto tirgu un ekonomisko izaugsmi Eiropā turpmāko gadu laikā. Ir jāņem vērā, ka dēļ fiskālās eh, krīzes šī ekonomiskā izaugsme tiek saistīta ar budžeta pusi, bet eh, ir ļoti būtiski, lai to nodrošinātu arī piegādes puse, lai varētu nodrošināt eh, struktūras un organizācijas uzlabojumus Eiropā. Es uzskatu, ka ir jāpaveic ļoti daudz, It īpaši, es domāju, ir jāstrādā pie sabiedrības izpratnes veicināšanas pār šīm divām saiknēm. Mans eh, pēdējais komentārs ir saistīts ar bažām. Kā jūs visi zināt, mana pieeja šī jaunā stratēģija, kas tika prezentēta komisijai, E, tiek runāts par paketi, par tādu iedzienu kā pakete. Protams, ka mēs varam izrādīt sava, savu prioritāti vienai vai otrai, vienam vai otram komponentam šajā paketē, bet ja tiks pieņemta viena vai otra alternatīva, tad īstenībā te būs ļoti daudz nolūku, bet īstenībā netiks sasniegti nekādi rezultāti. Uh, Lielākā daļa no šiem uh, elementiem ir pievērst lielāku uzmanību vienotajam tirkumu, un šeit mēs saskaramies ar opozīciju. Manuprāt, ir ļoti grūti pārvarēt uh, šo opozīciju. Tas būs neiespējami, ja mēs neizveidosim tādu paketi, kur Katrs atradīs kaut ko tādu, kas eh, viņam šķiet patīkams, pievilcīgs, iespējams, ka viņam nāksies norīt arī kādu rūgtāku kumosu, bet tajā pašā laikā šī pakete kaut ko nodrošinās arī labu. Tas, manuprāt, ir galvenais. Taču tas nozīmē arī to, ka, ja mēs vēlamies sasniegt patiešām ievērojumu progresu, tad uh, Es uzskatu, ka augstākajiem mm, politiskajiem līderiem vajadzēs parādīt savu apņēmību rīkoties, un pašlaik es skatos tieši uz Eiropas komisijas priekšēdētāju. Es izturos optimistiski, jo tieši viņš bija tas, kurš ierosināja šo rīcību, viņš identificēja vienoto tirgu kā savu prioritāti otrajai komisijai. Un mm, komisija arī pasūtīja šo ziņojumu. No otras puses, es domāju, ka arī Eiropadomes prezidentam vajadzētu uzskatīt, ka tā ir viena no prioritātēm. Es uzskatu, ka tikai šādā veidā būs iespējams ļaut, lai dažādas nozaru padomes, konkurētspējas, sociālo lietu, ekofīnu un citas padomes sāktu rīkoties saskaņotāk un arī ātrāk. Un tagad pēdējais, ko es vēlējos teikt. Šī ideja par likumdošanas ātro pieņemšanas ceļu, kas patīk gan man, gan jums, manuprāt, ir atbalstāma. Taču īsumā es gribētu teikt, ka pašlaik galvenais ir nelikt uzsvaru uz detalizētām diskusijām par vienu vai otru priekšlikumu, bet galvenokārt domāt, kā mēs varētu kopīgi sasniegt eh, mērķus. Un, proti, mūsu mērķi ir nodrošināt, lai politiskā uzmanība tiktu pievērsta šim uzdevumam. Jo tam nebūtu nepiemīt šī tehnokrātiskā un nejaukā daba, kā mēs iepriekš esam rakst, aprakstījuši. Paldies! Well, thank you very much. Lielas paldies, Mario, par uh, šo interesanto pārskatu. Es gribēju dot vārdu Lūija Grekam, kurš pirmais varētu atbildēt, jo, manuprāt, tas būtu ļoti piemēroti, bet es gribētu izteikt arī pāris komentārus. Mūs ļoti priecēja reakcija uz uh, jūsu darbu. Šķiet, ka komisārs Barņē ir uh, sācis uh, pārdomāt šo ideju par vienotā tirgus aktu. Gal, gal, galvenais taču, ka vienotais tirgus ir saistāms ar pilsoņiem un patērētājiem. Savā ziņojumā jūs sakāt, ka mums ir jāsaņem atbalsts no pilsoņiem un balsotājiem, lai viņi varētu atbalstīt vienoto tirgu, un tad arī valdība un pārējie varētu pievienoties. Tika minētas vairākas interesantas idejas, kā to nodrošināt, piemēram, um, sagatavot sarakstu ar 20 galvenajām sūdzībām, kādas ir patērētājiem par vienoto tirgu. Šķiet, ka daži komisāri jau sāka rīkoties, sāka veidot šādus pētījumus. Tas nozīmē, ka mēs esam panākuši patiešām ātru, strauju reakciju, un mēs esam panākuši šo politisko gravitāti, līdz ar to šī vīzija vairs nav tāda tehnokrātiska, tā ir tāda vispārīgāka. Šķiet, ka Lūija saņēma pat 90 balsis par savu ziņojumu. Manuprāt, tas ir patiešām ievērojams sasniegums. Līdz ar to cilvēki ir spiesti saprast, ka kaut kas ir noticis. Daudzi kolēģi ir pieteikušies runāt, tāpēc es domāju, ka būtu ļoti piemēroti, ka Lūija Grehs kā mūsu referents un vicepriekšādētājs izteiktos pirmais. Pēc tam Švābs, Kephārdi, Buzoji, Rūle, kuri ļo ļoti smagi strādā kā koordinātori. Pastīsimies, kā mēs, kā mums izdosies strādāt, un tad es varbūt došu vārdu trīs runātājiem, un tad došu atkal vārdu jums atbildēji. Kratsa, Bilds, Korēdi Kampos, Raptī ir pieteikušies runāt, arī Vaileris kundze. Arī ļoti daudz citi grib izteikties. Es zinu, ka jūs būsiet pie mums tikai līdz pulkstens 16, bet uh, Ir jāatcerās arī, ka kritisks futbola mačs sāksies 2016. tā kā noteikti visi vēlēsies beigt darbu līdz tam. Dod vārdu Lūī. Liels paldies, profesor Monti, kas esat mūsu vidū. Mēs jums pilnīgi piekrītam, tai ziņā, ka vienotais tirgus nav tik populārs, kā tas kādreiz bijis, kaut arī pat labam tas vajadzīgs kā jebkad. Un mēs arī gribam uh, atbalstu tam no pilsoņiem un patērētājiem, jo tas ir ļoti svarīgs strateģisks mērķis. Neskatoties to, es uzskatu, ka vēstījumi no komisijas ir divdomīgi. No vienas puses ir komisors, komisārs Barņie, kurš nostājas, uh, iestājas par ļoti pozitīvu, proaktīvu uh, nostāju No otras puses, priekšsēdētājs Barozo saka, ka vienotais tirgus ir eh, ekonomikas stūrakmens. Viņš tomēr to neizvirza par galveno flagmaņu stratēģiju. 2020. Eh, gada stratēģija. Iespējams, ka vēl par to ir parā, pārāk spriest. Bet jūsu uh, kopsavilkumā ir manām uh, e, nostāja, ka tas ir e, vienotais tirgus ir pagātnes uh, daļa, bet tomēr uh, tā jūs neiestājaties par to tik stingri, kā varētu. Švābkungs? Paldies priekšēdātājs arī vēlētos pievienoties mūsu ļoti centīgajam referenta kungam Lūija Grekam. Jūs jau arī to norādījāt, Montī kungs, ka uh, Mums vajadzētu censties veicināt sabiedrības izpratnī par vienotā tirgus nozīmi. Bet atceroties par finanšu krīzi un arī par ekonomisko krīzi, mēs redzam, ka daudzi pilsoņi uzskata, ka šīs priekšrocības, ko vienotais tirgus tiem dod, un šeit runā galvenokārt par savu valsti, ka šīs priekšrocības ir saprotamas paši par sevi, pašas par sevi, un sasniegumi Un iespējas, ko dod uh, vienotais tirgus, īstenībā netiek īpaši apsveikti. Es domāju, ka mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai mēs uh, varētu ietekmēt uh, sabiedrības viedokli, tā kā jūs jau to minējāt. Otrs, šīs bāžas, par ko jūs runājāt, ka jūsu priekšlikums tiek uzskatīts par paketi, tad man būtu divi komentāri. Pirmkārt, protams, ir sarežģīti teikt, ka mēs ņemsim visus šos priekšlikumus, ko jūs esat sagatavojuši kā paketi, visā kop kopumā un tos akceptēsim. Bet, eh, protams, ka mēs varam piekrist eh, dažām no šīm iespējām, mēs labprāt arī kādas no tām norādītu. Taču es uzskatu, ka svarīgākie pasākumi tomēr ir cieši saistīti viens ar otru. Un zināmā mērā varētu teikt, ka tās ir būtiskas un neatņemamas šī ziņojuma daļas. Es eh, gribētu jūs lūgt, varbūt jūs eh, varētu minēt tos konkrētos būtiskos elementus, ko jūs obligāti gribētu redzēt īstenotus. Jā, Evelīna Gebhārde. Liels paldies, ka mēs varam turpināt šīs diskusijas. Manuprāt, ka tas ir not, ļoti noderīgi. Uh, Arī es uzskatu, ka mums vajadzētu balstīties uz diviem pamatprincipiem, kā jau tas eh, tika norādīts jūsu paketē, Montīkungs. Pirmais, tātad šis paketes risinājums, par ko jūs runājāt, jo tādējādi mēs varētu nodrošināt tādu kopēju vīziju par politiku. Tas nozīmē, ka nebūtu kaut kāds fragmentārs darbs, eh, likumdošanā vai likumdošanas atainošanā, bet gan šeit būtu runa par tādu kopīgu koncepciju. Es to saistu zināmā mērā arī ar jēdzienu politiskā vīzija. Mēs gribam zināt, kādā virzienā tad mēs vēlamies iet šajā politikā. Un ja mums ir šāda vīzija, mēs vēl varam parādīt kādu mērķi, tad es domāju, ka tādā gadījumā ir arī vienkāršāk diskutēt ar pilsoņiem par šiem jautājumiem. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka mēs viņiem vienkārši kaut ko noliekam priekšā uz galda. Tagad, eh, izējot no Līga Reka ziņojuma un eh, šiem uh, minētajo sarakstu ar 20 lielākajām sūdzībām, kādas ir pilsoņiem, tad es gribētu teikt, ka es jau zinu, ka komisija strādā pie šāda saraksta gatavošanas. Manuprāt, šajā sakarībā mēs varētu iet eh, vēl vienu soli tālāk. Mēs varētu teikt, jā, ļoti labi, mēs eh, saņemsim šīs sūdzības, mēs zināsim, kādas tās ir, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu arī domāt, kādas tad ir prasības, kādas ir vajadzības mūsu pilsoņiem. Mums vajadzētu dot viņiem atbildes. Mums nevajadzētu būt negatīviem, mums nevajadzētu runāt tikai par sūdzībām un problēmām. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par pozitīvām lietām, par eh, problēmu risinājumiem. Es uzskatu, ka tādā veidā mēs būtu tikai spēcīgāki savā viedokļa noteikšanā. Ja jūsu mērķis ir tieši tāds pats, tad noteikti es un mana politiskā grupa arī jūs pilnībā, atba pilnībā atbalstīs. Now, um, if, um, was... Es gribētu zināt, varbūt Eh, varbūt Kratsa Bilds kundze vēl varētu uzdot eh, jautājumu. Un pēc tam Montikungs atbildēs. Un uh, korn, uh, pārējie koordinātu, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu tagad, tad, uh, tad uh, varbūt Montikungs tomēr atbildēs vispirms uz pirmajiem četriem jautājumiem un tad uz pārējiem. Uh, E, jā, es ļoti augstu vērtēju jūsu priekšlikumu, tāpēc, ka man ir jādodas uz lidmašīnu. Es jau tagad gribu sveikt Monti kungu, un esmu pateicīga viņam arī tagad. Jūsu uh, ziņojums nevarēja nākt pareizākā laikā kā tagad, jo tiešām mums ir vajadzīga sadarbība no Eiropiešu puses, jo tas tiešām risinājums ir ekonomikas krīzes krīzes eh, risināšanai. Bet jautājums ir par to, kā mēs tiešām varētu īstenot praksē jūras priekšlikums, kā mēs varētu arī eh, veicināt eh, vienprātību pilsoņu un arī politisko spēku starpā. Un tā es arī gribētu aicināt, lai komisija. Uh, Eh, priekšlikumā par eh, vienoto tirgus, vienotā tirgus aktu arī iekļaut šo uh, eh, Montīkunga stratēģiju, un es gribētu zināt, kā jūs plānojat to īstenot praksē. Paldies! Jā, saka Montīkungs. Greka kungs, vēlreiz sveicu jūs ar jūsu ziņojumu. Es esmu atkal gandarīts redzēt, ka mūsu pieejas uh, sakrīt Un es arī saprotu jūsu domu par to, ka vienotais tirgus neparādās kā flegmaņa institīva 2020. gada stratēģijā. Es ceru, ka tas neliecina par politiskās intereses, interesu trūkumu. Es gribētu vairāk raudzīties uz vienoto tirgu kā uz politiskās enerģijas eh, piegādātāju 2020. gada stratēģija, nevis kā vienkārši kaut kāda kastīte ar karodziņu uz tās. Un eh, Bārņie kunga apņemšanās šai virzienā, iekšējā tirgus komisāra apņemšanās eh, arī ir acīm redzama. Savā ziņojumā es ierosināju ko tādu, kā tas, ko bija ierosinājusi komisāra grupa, kas izveidot Eiropas komisiju, kuru vada Barņie kungs. Es ierosināju izveidot grupu, un es gribētu nocitēt šīs eh, četras rindiņas manā ziņojumā. Komisijas priekšsēdētāja galvenā loma ir jo īpaši svarīga, lai izveidotu visaptverošu pieeju. Viņš uh, tiks izveidot grupa, kurā tiks apskatīts visas ekonomiskā jomā esošās kompetences, un tas varētu būt attiecīgs, attiecīga organizācija politikas izveidēji. Un tagad ir izveidot komisāra grupa, to vada iekšējā tirgus komisārs, bet, ja priekšsēdētājs būs klāt, protams, ka tad būs priekšsēdētājs, kurš vadīs šo komiteju, tad tā tas arī darbosies. Bet katrā ziņā, nerunājot par formāliem aspek aspektiem, man jāsaka, es jau desmit gadus esmu piedalīsies komisijas darbā. Un te ir svarīgi, lai katrs komisārs apzinātos, ka pastāv iniciatīvas attīstīt viņa darbu konkrētajā politikas jomā, izveidojot sinerģiju ar kopīgo iekšējo, iekšējā tirgus un e, integrācijas mērķi. Iespējams, ka to ir vieglāk īstenot tad, ja komisijas priekšsēdētājs šeit e, izpild vadošo lomu. Jo iespējams, ka citādi Eh, eh, komisāra mazā gribēs sniegt savu ieguldījumu, ja eh, šī joma būs kāda cita viņa kolēģa kompetencē. Es esmu pārliecināts par to, ka tiks rastas, rasta attiecīgi risinājumi. Un Švāba kungs, es augstu vērtēju jūsu domu par to, ka šāda pakotnes pieeja nenozīmē, ka visiem ir pilnīgi jāatbalsta visas šīs pakotnes aspekti. Es atceros 2008. gadā janvarī, janvārī vienu dienu Elizejas pīlī, tur atalī komitejas biedriem bija e, jāsniedz ziņojums franču valodā. Uh, prezidentam Sarkozī un Žaksa Talī ar viņam raksturīgo uh, skaidro valodu. Tas viss bija redzams televīzijā, televīzijā sacīja, mums šeit ir 316 priekšlikumu priekšstādātāju kungs. Jums, protams, vai nu jāpieņem tie visi, vai arī jānoraida tie visi. Jo, protams, ka tie visi ir uh, pilnīgi loģiskā saskaņā. Un prezidents uh, bija tādā līmenī, kādu no viņa varēs sagaidīt eh, šajā dialogā ar Žaku Atalī. Mm, līdz ar to Švābas kungs jums ir pilnīga taisnība, kad jūs sakāt, ka ir jāņem vērā šie specifiskie aspekti. Bet es vienkārši uzstātu uz to, ka būs šāda pakotne. ja ir vislabākie pasākumi tīri iekšējā tirgus kompetencē, tad tas jau varētu būt uh, pietiekoši, bet tas nav pietiekoši, jo man šķiet, jābūt, jāņem vērā sociālas dabas aspekti, um, politikas aspekti, un arī tirzniecības un iekšējo attiecību aspekti. Ir vēl arī daži aspekti no, par valsts uh, atbalstu un politiku. Un manā skatījumā tas ir svarīgs priekšnoteikums tam, lai mēs beigās sasniegtu vienošanos. Es domāju, ka šāda iepriekšēja iepriekšējais lēmums. Tad vispirms eh, liecināt par to, vai ir nepieciešama vai nav nepieciešama šāda pakotne. Un eh, tad tāds būtu tas risinājums Gepārds kundze. Man ļoti patika jūsu pozitīvais veids, kā jūs tos vis, tās vissvarīgākās 20 sūdzības pavērsāt tā, lai saprastu, kuras ir eh, visvēlamākās ambīcijas eh, mūsu pilsoņiem, kuras eh, tās vēl nav sasniegušas, kuras viņi vēl nav sasnieguši. Un tādā veidā mēs nevis vienkārši sevi šaustām, bet izmantojam šādu entuziastisku, konstruktīvu pieeju. Es domāju, tas ir ļoti uh, pareizi. Karatsa Bildu kundze. Eh, sākumā man tā kā gribējās jums atbildēt itālis, bet tā kā jūs uzdevāt jautājumu angliski, tad man ir aizdoms, ka es tomēr zviedrišķi jums nespēšu sniegt atbildi. Katrā ziņā paldies jums par eh, augsto vērtējumu, ko paudāt. Un es domāju, jūsu ideja bija ļoti nozīmīga šī ideja par to, ka ir nepieciešams eh, veicināt politisko uzmanību, politisko dimensiju attiecībā uz šo jautājumu. Un man ir pamats uzskatīt, ka lai kur mēs dotos, apspriežot uh, ekonomikas pasākums Eiropā, jūs kļūstat par lielu uh, šīs pieejas eh, tālāk virzītāju. Jūs stingri iestājieties par to, un es tikai varu jums novēlēt, lai jūs tā turpinātu arī nākotnē. Jūs pareizi sacījat, ka šajā laikā Eiropā ir grūti rast citus izaugsmes uh, faktorus un tā tad mums ir vairāk jāveicina vienotā tirgus ideja. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, jūs eh, mums vēl esat, vēl esat eh, devis vēl jaunas idejas. Bet es domāju, eh, to, to ko jūs minējāt, ka vie, iekšējais tirgus, vienotais tirgus sniedz politisko enerģiju 2020. gada stratēģijā arī ir augsts vērtējums. Uh, Es domāju, ka arī šī komiteja sniedz šo enerģiju, un tādas ir arī manas un man kolēģi ambīcijas. Un nākošais runās Buzoikungs, Rūles kuņa un Dekampuša kungs. Un Trianda Filīdis kungs. Labi, Trianda Filīdis, tad jūs būsiet nākošajā kārtā. Lūdzu, vārds jums. Uh, Eh, Busoja kungs. Liels paldies, priekšstādāja kungs, man prieks, ka jūs esat itāls, man tik kungs, eh, rumāņiem patīk itāli. Eh, man arī ir, es esmu gandarīts, ka jums ir bijušas konsultācijas ar tik daudziem pārstāvjiem no dažādām iestādēm. Es gribētu, lai mums būtu atvēlēts vairāk laika apspriest jūsu pakotni, diemžēl mums nav nav bijis tāda iespēja, bet tagad mēs runājam par tās īstenošanu prak praksē. Es eh, neuz, nevaru jums piekrist, ka mums ir nepieciešama šāda pakotne. Es domāju, mums tiešām jābūt spēcīgai pakotnē un uh, stingriem pasākumiem daudzās jomās. Bet ir dažas problēmas, kuras nav viegli risināmas. Un te es gribētu minēt šo piemēru kā, piemēram, varētu risināt šādu situāciju. Jūs zināt, ka ir brīvā aprite, brīvāts cilvēku um, kustība. Tad ir cilvēki, kas, piemēram, dodas uz citu valsti, lai noirētu tur, tur um, tur dzīvoklī, bet viņš nevar īrēt dzīvokli, jo viņam nav bankas konta, bet savukārt jūs nevarat iegādāties eh, sev norganizēt bankas kontu, ja jums nav dzīvokļa. Tā, tā ir absurda situācija, un pēc <laughs> es gribētu uzzināt, kā, ša, kā tā būtu risinām. Un runājot par autentiskajiem aktiem un par brīvās uh, kustības karti. Uh, Un eh, tad eh, arī tās idejas eh, ir augsts vērtējums un būtu viegli īstenojams. Liels paldies un paldies par jūsu darbu. Paldies, pusvīkums, Rūles kundze. Es arī vēlētos pateikties par jūsu darbu, un es vēlētos norādīt, ka jūs pieminējāt arī ilgspējīgumu. Tas mani ļoti priecē, jo galu galā ir dažādas jaunas izaicinājumi, ko mums nes gan ekonomiskā krīze, gan finanšu krīze. Uh, Es domāju, ka tai ir jābūt ne tikai paketē, bet mums nav tāda iespēja, ka komisija to saskata kā paketi. Un tieši tāpēc mums ir jādomā par šo atšķirīgo individuālo skatījumu. Mums ir jādomā, kas tad ir šie galvenie pasākumi. Jūs teicāt, ka Mēs nedrīkstam būt šī vienotā tirgus ienaidnieki. Galu galā mm, mums ir jābūt uh, šī vienotā tirgus cinējiem, lai mēs varētu to virzīt uz priekšu daudz ātrāk. Tieši tāpēc mēs labprāt piedalītos šādā uh, sasniegumiem bagātā projektā. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Bet, ja mēs paskatāmies uz lielāko kritiku, kāda pašlaik valda par vienoto tirgu, tad tā ir saistīta tieši ar finanšu tirgus krīzi, kādā mēs pašlaik atrodamies. Šķiet, ka mēs esam padarījuši pārāk maz, lai atvērtu tirgus. Mēs neesam stiprinājuši patērētāju tiesības, neesam ieviesuši kontrolas mehānismus. Un jautājums tagad ir, vai mēs to visu varēsim izveidot. Ja es paskatos uz to, kas, kāda atmosfēra valda padomē un komisijā, tad es redzu, ka īstenībā tur nekas tāds liels nenotiek. Well, I hope you're overly pessimistic, Mr. Schultz. Es ceru, ka jūs esat pārāk pesimistiski, bet nu paskatīsimies, kā situācija attīstīsies. Dekampuš kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu izskatīt šo jautājumu, kā Monti kunga ziņoja, mums ir pirmā optimistiskā zīme, ko mēs vispār esam redzējuši pēdējo mēnešu laikā. Tas ir visaptvarošs ziņojums, tā piekritēju skaits ar vien pieaug, un tas vienkārši mūs padara par entuziastiem. Un tā, tā ir ļoti laba zīme šajā ekonomiskās un finanšu krīzes laikā. Nu, vienkārši es esmu gandarīts par jūsu pieeju. ja mēs uzlabo, gribam uzlabot vienoto tirgu, tad mums ir jāpalielina patērēšana. Un visiem ekonomiskiem panākumiem, eh, pasākumiem jābūt tādiem, lai veicinātu šo patēriņu, bet līdz šim tas virziens bijis pretējs. Obama aicina eh, cilvēkus atlikt eh, taupības pasākums bet es domāju, ka patiesībā tas tā kustība ir pretējā virzienā. Es nezinu, kā mēs varētu vairot patēriņu. Mums ir jāizpild savs mājas darbs. Mums ir jādara šis mājas darbs, ko jūs ierosināt savā ziņojumā. Mēs tad varētu arī palielināt cilvēku pirktspēju. Un tagad mēs piedzīvojam tādu kā stagnāciju, ka mēs virzāmies uz priekšu maziem solīšiem, bet mums ir jāizpild šis mājas darbs. Uh, Montikungs, jūs rūpīgi izvēlaties savus vārdus. Es domāju, ka te ir atšķirības starp to, kā jūs aprakstāt komisijas priekšsēdētāja sniegumu saistībā ar vienoto tirgu un nākošajiem tā soļiem, un to, kā jūs raksturojot padomis priekšsēdētāju, vai mums vēl ar vienu ir jāpārliecina, lai viņš iesaistītos eh, jūsu darbībā. Es skaidri zinu, ka jūs labāk varat par to spriest nekā es, bet es domāju, ka šeit slēpjas trīs svarīgas iespējas. Tātad ir trīs iespējas, ko mēs varam īstenot, lai attīstītu vienoto tirgu. Pirmkārt, patērētāju tiesību direktīva. Ir jānovērtē pakalpojumu direktīva un tās novērtējums nav sniedz labus eh, rezultātus, un te mums jāuzdod jautājums, kāpēc tā. Un treškārt mums ir arī profesionāla brīvā kustība. Arī šajā jomā nav gūti lieli panākumi. Tātad mums ir vēl uzdevumi, kas jāīsteno, nu tad jāatgriež pie darba. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādātājs! Kad Kampoš kungs, varbūt jūs gribētu atbildēt uz šiem trim jautājumiem, Monti kungs. Paldies. Es domāju, ka es tad novērtēju jūsu izsēto vērtējumu, un man ir jāsaka, ka tad, tad jūs esat eh, minējāt tādu ļoti konkrētu dilēmu attiecībā uz pilsoņiem, kas pārētos eh, no vienas dalībvalsts uz citu. Tā ir tāda eh, neiespējamības eh, teorēma. Un šī, šī adreša problēma ir viens no uh, piemēriem par vienotā, pašreizējā vienotā tirgus uh, ierobežojumiem, kāds šobrīd pastāv. Es nevaru jums sniegt uh, konkrētu konkrētu um, atbildi šobrīd, bet es domāju, ka tam vajadzētu parādīties um, 2020 stratēģijā. Uh, nevis 20 uh, um, uh, sūdzībās. Tas ir tātad Un tātad um, Eiropas institūcijām vajadzētu um, dalību valstīm um, tātad likt tām izpildīt uh, savas, uh, savus pienākumus, un tad, ne, tad nevajadzētu būt tik briesmīgai problēmai. Eh, Rūlis kundze, jūs novērtējāt faktu, ka ziņojumā ir liels uzsvars uz ilgspējamību. Uh, Es domāju, ka ka tā tiek pieminēta divreiz. Pirmkārt, runājot par vienoto tirgu un, un klimata izmaiņām un vidas jautājumiem, bet kopumā mērķis ir padarīt integrāciju ilgspējīgu, tāpēc, ka Mēs esam atklājuši to, ka, un kā jūs to zināt no jūsu ikdienas politiskā darba, Eiropas integrācija, tirgu integrācija, e, pakāpeniski izjūg. Un mēs e, cenšamies, e, centāmies iekļaut mūsu ziņojumā šīs bažas, par, par šiem šķēršļiem, kas, um, kas, kas pastāv integrācijai. Tāpēc es domāju, ka šīs ilgspējamības uh, koncepts tiešām ir ilgspējīgs, un es uh, domāju, ka tam ir nozīme arī vienotā tirgus politikas veidošanā. Un es domāju, ka daudz uh, slikti ir izdarījusi finansiālā krīze, Un tāpēc ziņojumā es runāju par e, integrācijas nogurumu dēļ šīs krī, dēļ tieši dēļ krīzes. Un, un to, kā to uzsver pilsoņi. Es nebūšu tik pesimistisks kā jūs attiecībā uz nākotnes plāniem, jo man liekas, ka E, tas, ko dara Eiro, Eiropas institūcijas, lai izveidotu e, šo te finansiālās pāraudzības pakotni, es domāju, tas ir ļoti mm, pozitīvi. Un, un pa, parlamentam tur vajadzētu ieņemt mm, stingru pozīciju. Mm, uz mm, kampaskunga jautājumu atbildi. Jā, es domāju, ka mums vajadzētu veicināt patēriņu, jo tas atbi atbilstu vienotā tirgus attīstības plāniem. Tomēr kā mēs varam veicināt uh, patēriņu? Tātad šis ir jautājums par to, kas ir atbildīgs par eh, uh, budžetā Tad notiek nu, sacensība par to, kurš eh, vairāk eh, taupa. Un lai jums sniegtu eh, tādu kā norādi uz to, kā es saskatu šo problēmu, protams, Vācijai ir ļoti svarīga loma, kā domā daudz eiropieši. Tomēr es uzskatu, ka nav īpaši liels jēgas tad mm, tieši izvērst spiedienu uz Vāciju attiecībā tieši no šī budžeta mm, redzes punkta, lai attīstītu mm, Eiropas izaugsmi. Kā es to redzu, Vācija īsti nesako tādai ētiskai filozofijai. Patēriņš nav slikta lieta, bet uh, tad, tad tas kļūst slikts, kad tu atbalsti, kad tu atbalsti budžeta deficīts. Va, mums vajadzētu mm, tad, tad, eh, darīt tā, lai Vācija būtu palikt Vācija. lai tiktu ievērota mm, sociāla politika. Tirgus ekonomika. Tirgus ekonomika. Un tieši pateicoties Vācijai, mums uh, uh, pastāv tātad eh, konkurences jautājums Romas uh, līgumā. Tomēr entuziasms ir noplacis, un es pievienojos vairāk Vācijas ekonomistu viedoklim, ka tad, ja Vācija at, vairāk uh, liberalizētu tās uh, um, iekšējo pakalpojumu sektoru, tas uh, tas vairāk attīstīs tirgu Vācijā un Eiropā. Un ar Vāciju ar savu autoritāti varētu e, iezīmēt attīstību, e, nevis e, tieši kavēt integrāciju, kā tas noticis pēdējos desmit gados. Es domāju, ka priekšētāja kungs, tas būtu ļoti labi, ja mēs e, redzētu, redzēt tad, ja, jaunās attiecības ar Vācijas un Lielbritānijas valdībām. Tieši lai būtu jauni impulsi tirgus ekonomikas attīstībā Eiropā. Es domāju, ka mums par to ļoti nopietni vajadzētu domāt un doties šajā virzienā. Tad, tad Dekampas kunga pieeja bija atbilstošai tēmai. Uh, jo, tad, tad taupības uh, pasākumiem tad jūs sniedzāt uh, trīs ļoti, uh, trīs uh, konkrētus um, lau, lau, tātad, jomas minējāt. Un tas liecina ka, par to, ka jaunās stratēģija ir jāpārbauda un Un es jau pirms kādu brīžu teicu, ka, manuprāt, ļoti svarīga ir komisijas priekšsēdētāja loma. Tad, jā, mēs vēlamies attīstīt. Un attiecībā par padomas priekšsēdētāju. Tagad, kad eh, Eiropas Savienības padome arī ar sa savu priekšsēdētāju savu priekšsēdētāju var nodrošināt lielāku ilgspējamību Eh, tieši vadot Eiropas Savienības eh, ekonomis, e-, ekonomisko jomu. Un tāpēc visaugstākajā līmenī vajadzētu būt, eh, vajadzētu vadīt padomas ieguldījumu. Bet viss šis te process E, manuprāt, tikai iegūt, ja Eiropas Savienības padome, tieši Eiropas Savienības padome, uzskatītu, ka tā ir viena no tās svarīgākajām e, darbības jomām. Un tam ir jānotiek ar mm, politisko vīziju un, un ciešu sadarbību starp e, priekšstādāju un komiteju. Eiropa Tad mēs 30 gadu laikā neesam nonākuši pie um, kopsaucēja par Eiropas patentu. Šī nav uh, komisijas vai parlamenta problēma, tā ir padomas problēma, ka trūksta līderības jo pastāv arī šī rot, rotējošo prezidentūru um, sistēma. T pašlaik ir pastāvīgs e, padomas priekšsēdētājs, un es domāju, ka tēmas, kas ir ļoti svarīgas e, vienotajām tirgumu. Šis, šis te jomas ir jāvada Eiropas padomas politiskajai vadībai. Un mums visiem vajadzētu viņus pārliecināt par to, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas integrācijā. Paldies! Mums ir vēl trīs runātāji. Tad mums, mēs tiešām ļoti novērtējam jūsu atbildes. Un jūs tad tiešām paplašinājāt mūsu apvārsni. Un es zinu, ka e, ministrija līmenī ir ļoti interesanti kontakti starp e, Londonu un Berlīni. Un tad, tad mēs e, tad ar prieku gaidām rezultātus. Es nezinu, tad vai jūs esat ielūdzis Eiropas Savienības, Eiropas padomas prezidentu uz šo komiteju? Bet š, tad šobrīd viņš ir pārāk aizņēmis, bet mēs ceram, ka viņš ieradīsies. tātad no eh, Rapti kundze, Vails kundze. Vai vēl kāds eh, vēlas izteikties? Paldies, eh, pri, pri, priekšsēdētāji, par profesoru Kurks, par, par jūsu m, mm, atbildēm. Es ļoti uh, uzmanīgi jūs klausījos, gan šodien, gan arī vakardien, no darbinātības komitejā. Jūs, jūs izteicāt ļoti interesants komentārus, un es domāju, ka jūs eh, pieskārāties eh, visiem eh, jautājumiem, un tad jūs pievērsāties ekonomiskajiem jautājumiem, bet arī ļoti dziļi iesaistījāt politiskās, politisko jomu, un jūs mums esat devis ļoti labu darbu instrumentu. Un jūs arī izmantojāt um, ātruma jautājumu. Tad ir ļoti svarīgi um, izmantot mūsu šo te instrumentu, jo, ja, ja mēs to neizmantosim ātri, tad uh, tas zaudēs uh, savu vērtību. Tāpēc mans jautājums jums ir šāds. Kādā veidā jūs domājat, ka mēs varam garantēt uh, to, ka darbība būs ātra? Piemēram, jūs uh, at, aprakstījāt to, ka pagātnē uh, Jā, Banjēkungs, Banjēkungs eh, nebūtu sasniedzis tik ātrus eh, rezultātus. Tad, eh, tad citi komisāri Tātad jautājums ir šāds, kā jūs varat garantēt to, ka tas viss notiks laicīgi? Vaileris kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es neuzsākšu šeit Vācijas debatas, neuztraucieties. Taču par vienu punktu man vajadzētu vēl ko piebilst, Montīkungs. Jūs izteicāt vieglu kritiku, un es te arī piekrītu tam, ka Vācija zināmās jomās neatveras Jā, mēs saprotu par to, ko jūs runājat, tad, kad jūs domājat par darba ņēmēju brīvu kustību. Šeit es nerunāju tikai par iekšējā tirgus iemesliem. Es uzskatu galu galā, ka visiem darba ņēmējiem Eiropā ir tiesības brīvi izvēlēties savu darba vietu. Un, protams, ka Vācijā tā vēl vien ir problēma. Taču tas ir saistīts ar dempinga algām. Būtu ļoti labi, ja jūs eh, komisijā varētu ieteikt kādu darba tiesību likumu vai direktīvu pret depinga algām vai arī par minimālajām algām. Es domāju, ka šeit būtu jārunā par darba tiesībām, nevis par uh, algas lielumu. Galu galā Eiropā ir bijuši vairāki šādi uzdevumi, kas ir izrādījušies ļoti veiksmīgi. Galu galā mēs uh, arī pretdiskriminācijas likumus labprāt pieņēmām. Es uzskatu, ka tieši tāpēc arī Vācijas darba ņēmēji tā uztraucas. Valstī nonāk tādi darbinieki, kas strādā tikai par vienu trešdaļu algas, un līdz ar to visa sociālā sistēma e, šajā valstī tiek pilnībā sagrauta. Tāpat arī es gribētu zināt, cik svarīgi vienotajam tirgum vai arī konkurētspējas eh, paaugstināšanai ir izglītība, mm, profesija augstskolas. Manā valstī ir tādas balsis, kas runā par izglītības samazināšanu. Es ceru, ka šāda tendence nevalda visā Eiropas Savienībā. Es ceru, ka citas dalībvalstis to nepārņems, jo es domāju, ka tādā veidā mēs pat visas veiksmīgākās dalība valstis, un tā skaitā arī Skandināvijas valstis, visām valstīm vajadzētu domāt par izglītības veicināšanu. Mums vajadzētu būt par priekšzīmē Āzijai un citām valstīm pasaulē. Ir jāatcerās, ka izglītība un pētniecība ir ļoti būtiskas. Nedrīkstētu tā, lai dalība valstis uz taupīšanas rēķina samazinātu budžetu šajās nozarēs. Liels paldies, Triantafā Līdīs kungam vārds. Liels paldies, priekšādētāji. Es uh, gribētu uzdot uh, profesoram eh, Montī uzdevumu paskatīties, vai šeit nav runa par ekonomiskās pārvaldības modeļiem. Es to pieminēju tāpēc, ka pastāv atšķirības pieejā atkarībā no ekonomiskās sistēmas un arī no geogrāfiskā novietojuma konkrētajā valstī. Tādējādi mēs redzam, ka vienotajā tirgu pastāv tirgi un ekonomikas, kurām ir atšķirīgas prioritātes. Līdz ar to šī politika, kur, pēc kuras mēs vadāmies vienotajā tirgu, ir jāveido tā, lai tā iekļautu principus un darba metodes, kādas piemīt katrai no šīm ekonomiskajām struktūrām nebūs tāda izmēra, kas der pilnīgi visiem. Ja mēs izmantosim šādu pieeju, tad mēs vienmēr saskarsimies ar problēmām. Paldies! Kroits mana kungam vārds. Lielas paldies, priekšādētāji! Es eh, vēlē, vēlējos te izteikt eh, pāris komentāru. Jūsu ziņojums ir izcils, jo analīzē ir iekļauts pilnīgi viss, kas tika darīts, kas ir uh, vajadzīgs. Un man arī patīk tas, ka jūs izsakāt ļoti konkrētus priekšlikumus. Jūs nerunājat tikai vispārīgi par to, ko vajadzētu izdarīt, bet jūsu ziņojumā jūs esat iekļāvuši ceļu karti un jūs pasakāt konkrēti, kādi pasākumi ir jāveic. Un mēs zinām, ka, piemēram, ka Barņēkungs vēlas to pārveidot par vienotā tirgus aktu. Tas nozīmē, ka viņu patiešām ir ietekmējis jūsu ziņojums, viņš to arī pārņem savā darbā. Iekšējais tirgus taču ir tik būtisks Eiropas turpmākajai attīstībai. Šeit ir milzīgas izdevības, milzīgs potenciāls. Ziņojumā te viss ir iekļauts, ir runa par e-komerciju un tā tālāk. Protams, ka arī valstīm ir jāveic savi mājas darbi. Ir jādomā par tām jomām, kur dalība valstis ir atbildīgas, tātad par darba tirgu, par sociālo jomu. Mēs zinām, ka Vācijā konstitucionālā tiesa nepieļauj pārāk lielus uh, Eh, pārāk lielas iespējas šajā jomā. Un es domāju, ka mums vajadzētu varbūt pārdomāt eh, mūsu domāšanas veidu. Jūs tikko pirna, runājāt par eh, brīvu kustību. Protams, ka tas būtu izcils priekšnosacījums arī darba ņēmējiem, kā jau Buzoja kungs teica, mēs varētu domāt arī par bankas kontu atvēršanu, taču, ja mēs pastamies, kas tad ir šajā brīvajā kustībā, te runa par darba atļaujām, par uh, apdrošināšanām un tā tālāk. Tad es varu runāt tikai par Vāciju, jo es citas dalību valstis nepazīstu. Tad eh, datu sargātāji mūsu valstī sāks sūdzēties, ka datu eh, aizsardzības dēļ mums tas viss būtu jāaizbeidz. Jā, protams, iekšējiem tirgum šīs funkcijas ir izcilas, arī darbaņēmēji var parādīt, ka viņiem ir darba atļauja. Šai brīvai kustībai, protams, ka Tas ir ļoti būtiski, bet es gribētu vienkārši brīdināt, ka dātu aizsargi mūs noteikti šeit vēlēsies nedaudz aizkavēt. Paldies! Es gribēju arī izmantot uh, savas priekšsēdētāja tiesības un arī uzdot jums pāris jautājumu. Manuprāt, ir vairākas rekomendācijas, kuras jūs esat uh, adresējuši parlamentam, mēs tās arī izskatām. Šajā nodaļā, kur jūs eh, runājat par Eiropadomas lomu un par prezidenta lomu, jūs arī sakāt, ka parlamentam vajadzētu pārdomāt veidus, kā nodrošināt tādu vienotāku vīziju par eh, vienoto tirgu, kur vajadzētu apskatīt arī šo daudzo komiteju jautājumu. Varbūt jums ir kādas konkrētas idejas šajā jomā, vai varbūt jūs varētu arī nedaudz pastāstīt, kā jūs uzņēma citās komitejās kas mums varētu dot iedrošinājumu. Es zinu, ka komitejas koordinatori pašlaik izskata mūsu turpmākās politiskās iniciatīvas, jo viņi vienmēr labprāt vēlās visu virzīt uz priekšu. Taču, manuprāt, šī darba kārtība, ko jūs esat uzskaitījuši 4. nodaļā ar nosaukumu spēcīgāks vienotais tirgus, ir ļoti, ļoti plaša. Varbūt jūs varētu mums arī pastāstīt, eh, kādu politisko atbalstu jūs esat saņēmuši. Īpaši šeit ir jautājumi par komisiju, par vienotā tirgus eh, biroju izveidi, par eh, to, ko īsnībā šī komiteja ir vairākas, kā, vairāk kārt jau vēlējusies izveidot. Es gribētu dzirdēt jūs atbildi uz šiem jautājumiem. Vai jūs domājat, ka mēs varētu palīdzēt veicināt šo īstenošanu, palīdzēt, lai šīs idejas iziet cauri sistēmai. Lielas paldies priekšādātāji par uh, šiem jautājumiem un arī par to, ka uzaicinājāt mani uz uh, šo komiteju. Raptī kundze. Kā mēs varam garantēt ātrumu? Uz šo jautājumu nav vienkāršas atbildes. Tad, kad es eh, uzklausīju šo pirmo komentāru, ko izteica Harbora kungs, proti rekomendācijas Eiropas parlamentam, tad es domāju, ka varbūt jūs kā parlaments un īpaši šī komiteja varētu vēl vairāk palīdzēt, uzstājot uz ātrumu. Jā, un tagad es šeit novirzos no temata priekšēdētāja kungs. Varbūt jūs varētu aicināt eh, pārējās institūcijas izveidot tādu kā ikgadēju sanāksmi, tikšanos, piemēram, tā kā Amerikas Savienotajās valstīs par pašreizējo situāciju savienībā, vai, teiksim, par stāvokli ekonomiskajā integrācijā, kaut ko tādu, kas eh, mums sniegtu visaptverošu, saistītu politiski pievilcīgu iespēju, kur mēs paskatāmies un veicam inventarizāciju. Tādējādi mēs varētu arī iegūt līdzekļus, kā mēģināt apvienot šos uh, citos gadījumos varbūt nedaudz sadalītos, fragmentētos jautājumus. Es domāju, ka šeit katra institūcija varētu rīkoties. Galu galā jums ir tiesības apstiprināt budžeta izpildi. Es domāju, ka varbūt vajadzētu izveidot kaut ko līdzīgu budžeta izpildes apstiprināšanai, lai mēs varētu paskatīties, kurš ir izdarījis darbu pietiekami labi, veicinot ekonomisko integrāciju. Ļoti daudz uzmanības katru brīdi uh, Mm, tirgu un arī sabiedrībā tiek uh, pievērsts kaut kam tādam, kas īsnībā ir nemaz tik mm, ir daudz nenozīmīgāks, proti vienotā valūta. Un īstenībā neviens nerunā par vienoto tirgu. Es varbūt šeit nedaudz pārspīlēju. Jūs iespējams esat tie vienīgie, un šī komiteja ir kodols, kas varētu aicināt aicināt veikt šādu pārskatu un arī aicināt uzņemties atbildību. Protams, ka tas, jau, šis jautājums ir jāuzdod visām 27 dalībvalstīm, nevis tikai 16. Tas noteikti varbūt varētu veicināt uh, ātrumu raptīkundze. Baileris kundze. Baileris kundze. Tad, kad jūs runājāt, es domāju par to, ka šī paketes pieeja, ko es šeit reklamēju, varbūt pat nepieciešama. Jūs pieminējāt izcilus piemērus tām, kas īsti rada sociālas bažas. Ja mēs neatrisināsim šos jautājumus, tad nebūs nekāda progresa vienotajā tirgū un arī brīvajā kustībā un tā tālāk. Es nezinu, vai vajadzētu pieņemt komisijas direktīvu pret uh, uh algu dempingu. Es drīzāk atbalstu viedokli, kā Raptīkundze teica, iejaukties ķirurģiski, iejaukties tā koncentrētāk. Bet, ja kurā gadījumā šeit es runāju par divām daļām sistēmā, ko es pieminēju arī savā ziņojumā, proti, mums vajadzētu šeit iejaukties ķirurģiski, Viena šī joma ir eh, darbinieku pamatiesību ievērošana. Te ir runa par nosītoto darbinieku tiesībām, lavālieta un tā tālāk. Es eh, ņēmu to vērā pēc tam, kad es konsultējos ar Business Europe. Šeit es redzu vairākus iespējamos ceļus. Es zinu arī, ka atbildīgais komisārs pie tā strādā. Otrs, eh, otra joma ir daudz plašāka, un te ir runa par nodokļu koordināciju. Es uzskatu, ka tā vietā, lai mēs e, šeit uzliktu no Briseles visai Eiropai harmonizētu sociālo politiku, mums vajadzētu dalību valstīm katrai konkrētāk ļaut uh, pildīt savus konkrētos sociālās politikas mērķus. Nekontrolēta uh, nodokļu konkurence uzliktu šīm valstīm pārāk lielu slogu. Līdz ar to nodokļi nonāktu nevis kapitāla, netiktu uzlikt kapitālam, bet darbi, darbam, un līdz ar to rastos dažāda, dažādas problēmas ar šīm novirzēm. Trenta Filidis kungs, jūs runājāt par dažādām tendencēm ekonomikā. Es piekrītu, ka viens izmērs visiem neder. Darbā, ko esmu paveicis, man likās, ka esmu iekļāvis vairākas intelektuāli gudras idejas. Es domāju, ka mums nevajadzētu aicināt komisiju šeit eh, sagatavot veselu iniciatīvu virkni. Tādējādi mēs pazaudētu šo visaptverošo holistisko pieju, paketes pieju, kas ir ļoti būtiska. Man ļoti pievilcīga šķiet eh, doma iesaistīt tās valstis, kurām ir atšķirīga ekonomiskā filozofija - sociālā tirgus ekonomikas kontinentālajā Eiropā, anglosakšu ekonomika, jauno dalību valstu ekonomika. Un tādējādi mēs varētu cīnīties ar eh, šīm problēmām. Mēs varētu atrisināt ka katras konkrētās eh, šīs valsts bāžas vai eh, argumentus, ko tās atrod, lai neļautu vienotajam tirgum attīstīties. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka mums nevajadzētu šeit uzlikt kaut kādu uh, modeli, ko mēs uzliekam obligāti visiem, bet varbūt mums vajadzētu iejaukties ķirurģiski tādos gadījumos, kā teica Raptī kundze, kad rodas kaut kādi pārkāpumi, kaut kādas problēmas. Un ja mēs šos ievainojumus, šīs problēmas neatrisināsim, tad tās radīs lielu naidu pret vienoto tirgu kā tādu. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka es varu teikt atgriezties pie jūsu iepriekš minētā punkta, jūs runājāt par rekomendācijām Eiropas parlamentām. Jā, es runāju par šo ikgadējo savienības pārskatu, bet jums bija arī kāds cits jautājums. Jā, tas bija saistīts ar rekomendācijām par vienotā tirgus, par spēcīgu vienoto tirgu. Es tad, tad tā bija tāda mana novirzīšanās no tēmata. Varbūt es varētu aicināt koordinatoriem izskatīt iespēju vai mēs nevarētu sagatavot jaunu pašiniciatīvas ziņojumu, kur mēs pārņemtu daļu no jūsu rekomendācijām un paskatītos, kā tās var virzīt uz priekšu. Galu galā ir vairākas rekomendācijas, ko mēs jau tagad atbalstām, bet mēs varētu šādā veidā politiski ātrāk virzīt uz priekšu jūsu rekomendācijas. Montīkungs. Jūs esat parādījuši ārkārtīgi lielu kapacitāti ar saviem pašinstīvas ziņojumiem, tieši tāpēc es gribētu jūs tikai un vienīgi aicināt turpināt šīs darba metodes. Jūs eh, izvēlaties ļoti prasmīgus un autoritatīvus autorus eh, saviem ziņojumiem, tā kā jūs to izdarījāt iepriekšējo reizi. Montīkungs, es vēlētos jums sirsnīgi pateikties par to, ka esat ieradies pie mums komitejā. Es ceru, ka tā nebūtu nebūs pēdējā reize. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs esam izmantoju šo, šo jūsu ziņojumu, lai jūs uzaicinātu arvien biežāk, bet katru reizi, kad jūs pie mums ierodaties, mēs ļoti priecājamies par jūsu teikto. Un, kā jau es teicu, mēs ļoti priecājamies arī par to, ka jūs novirzaties no temata savās atbildēs, jo tādējādi mēs gūstam daudz jaunu ideju. Kā jau Raptīkundze teica, jūsu ķirurģiskā iekšanās vienmēr tiek ļoti augstu novērtēta. Noslēgumā es varētu izmantot jūsu teikto, proti mums ir vajadzīga šī politiskā enerģija. Tad, kad jūs ierodaties mūsu komitejā, mēs jūtam, ka jūs mums dodat šo politisko enerģiju, un es ļoti labprāt eh, gūtu šo enerģiju no jums arvien vairāk. Tāpēc liels paldies, ka ieradāties pie mums un palikāt mazliet ilgāk nekā bijāt plānojis. Ļoti žēl, ka jūs nokavējāt eh, Itālijas mača sākumu, bet jūs noteikti labprāt noskatīsieties tā beigas. Uh, right, ladies and gentlemen. Um, I... Labi, dāmas un kungi. Uh, mēs ar, Monti mazliet, ar profesoru Monti mazliet esam uh, pārsnieguši šim punktam atvēlēto laiku, taču mums bija prieks padalīties ar viņu pieredzi, uzklausīt viņu. Un vēl ir uh, cits darba kārtības punkts šo pēcpusdienu. Un tā ir viedokļu apmaiņa par Eh, to atzinumu, ko mēs sagatavosim eh, par eh, Nīblers kundzes ziņojumu no Tieslietu komitejas. Mūsu atzinums sagatavos Barbara Vīlēra. Es paraudzīšos, cik daudz mums tagad ir. Mums šeit ir ēnu referentu. Vandekam kungs uh, ir ceļā, Kroisman kungs ir šeit. Vai Haidī Rulē būs šeit? Ā, nu jūs pagaidām viņu aizstājat. À, tātad jūs ēnu referents arī ir ceļā, Diona kungs nav šeit, Savini kungs arī nav šeit, bet es esmu šeit savas grupas vārdā. Es domāju, John Watson kungs ir šeit no ģenerāla sekretāra, no ģenerāla sekretorāta puses. Tas ir C direktorāts, labāks regulējums, es laikam pareizi jūs nosaucu, jūs savat. Tātad. Uh, Nībleres kundze. Kundze ziņojums, un tad es gribētu dot vārdu Vailers kundzei, lai pastāstītu nedaudz par mūsu pieeju. Paldies, priekšēdētāji! Es domāju, ka šodien mums nevajadzēs pārāk detalizēti diskutēt, jo galu galā tas ir tikai šo debašu sākuma punkts. Uh, Nīvleres kundze ir sagatavojusi ļoti interesantu dokumentu, taču viņa to darīja juridiskajā komitejā, nevis mūsu komitejā. Un mēs vēlētu šeit uzlikt eh, pāris citu akcentu, atšķirībā no juridiskās komitejas. Jebkurā gadījumā ļoti labi, ka mēs esam iesaistīti šajā darbā. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi eh, šos pamatlēmumus par ziņojumu un par kopējo paketi eh, likt zem nosaukuma labāka regulēšana. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī uh, ņemt vērā vairākus aspektus no Līja Greka ziņojuma. Mums vajadzētu ņemt vērā arī iekšējā tirgus perspektīvu. Pirmais jautājums, ko tad mēs sagaidām no šīs jaunās kārtības? Kā mēs vēlamies tikt iesaistīti kā parlaments un kas jau pastāv pašlaik? Jau vairākus gadus notiek šādi ietekmi novērt, ietekmes novērt pusīgi. Arī dalībvalstis veic šādus ietekmes novērtējumus, taču lielākā daļa eh, ir saistīta tikai ar izmaksu novērtējumu, cik kas maksā. Tas, protams, ir svarīgi, bet mēs nevēlē, nevēlamies ierobežoties tikai uz to. Mēs vēlamies redzēt, kāda ir izmaksu situācija attiecībā uz likumiem, bet tajā pašā laikā arī izskatīt citus aspektus. Man eh, bija interesanti lasīt Nībelers tekstā, ka būtu ļoti vērtīgi apskatīties, kur ir parauga prakse, kā mēs varētu izmantot šo paraugu praksi. Mēs varētu paskatīties, piemēram, uz Skandināviju, ma mazliet pāri robežām. Šī sistēma tur ir ļoti plaši izplatīta un tā ir arī ļoti cauredzama. Nībleres kundze īpaši šeit piemin Nīderlandi. Man ļoti patīk, ka mums ir ēnu referents vai pat beļģu referents no konservatīvajiem Tieši tāpēc arī būtu ļoti interesanti to redzēt, jo Nīderlanda šķiet ir vienīgā no mūsu dalību valstīm, kas uh, ir uzņēmusies pienākumu m, publiskot visu pieejamo informāciju. Tas nozīmē, ka caurdzamība ir visaugstākajā līmenī. Uh, Protams, ka mēs varam paskatīties arī uz Ameriku, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu paskatīties tepat tuvāk pie mūsu namdurvīm, proti uz Nīderlandi un uz Zviedriju. Tas noteikti mums ļoti, būtu ļoti noderīgi. E, pamatprincipi, ko Nībleris kundze ir e, pasvītrojusi, arī man šķiet ļoti svarīgi. Ietekmes izvērtējums var būt tikai un vienīgi noderīgs, ja mums ir jāpieņem politiski lēmumi. Mēs nedrīkstam uh, aizstāt šādus ietekmes novērtējumus ar kaut ko citu. Jautājums ir tikai, kur mēs to sākam, vai pirms likuma, vai pēc tam, kad likums jau ir sastādīts. Un varbūt mums kā parlamentam arī vajadzētu izdarīt šādu ietekmes novērtējumu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu, paldies Dievam, mums jau sen ir šāds pienākums veikt sociālo uh, saku izvērtējumu. Uh, Mums eh, vajadzētu saprast, eh, kur tad mēs eh, varētu iesaistīties, kur ir šī parlamenta iesaistīšanās. Nībleres kundze uzskata, ka ietekmes novērtējums nedrīkstētu pagarināt laiku, nedrīkstētu ļaut mums kavēties, un tāpat to nevajadzētu izmantot citiem mērķiem lai izvairītos no nevēlamiem tiesību noteikumiem tām es piekrītu. Es uzskatu, ka parlaments noteikti vērsīsies pret eh, šādām iespējām, un noteikti komisija darīs to pat tāpat. Tāpat mums ir jādomā arī par turpmākajām direktīvām, regulām, iniciatīvām, ko gatavo komisija ir jāieņem vērā arī patērētāja aizsardzības aspekti. Pašlaik tā, tādas iespējas vēl nepastāvēja. Ietekmes izvērtējuma izmaksas. Izmaksas, um, iz, ietekmes izvērtējums par izmaksām nebūtu nenorāda uz to, kādas sekas um, ir bijušas patērētājiem. Tas nebūtu nav slikti, ja mēs darām kaut ko tādu, kas eh, paralēli notiek arī dalību valstu parlamentos. Mēs varētu veikt, piemēram, subsidiaritātes pārbaudes, ko ieteica Nībleris kundze, bet varbūt tas nav tik nepieciešami, jo gal galā dalībvalstis tos, to dara pašas. Dalībvalstu parlamentiem tas ir pienākums, un arī viņi to uzskata par eh, būtisku lietu. Ļoti svarīgi ir, lai mēs uh, apsvērtu šādus jautājumus. Es nevēlētos šeit uzspiest kādam jau izveidojušos viedokli. Mums ir jādomā, kas veiks ietekmes izvērtējumu, vai tas būs iekšējs izvērtējums vai arī ārējs. Ārēji izvērtējumi ir grūtāk kontrolējami. Tie ir daudz mazāk cauredzami nekā iekšēji, nekā iekšējas debates. Tieši tāpēc esmu diezgan skeptiska. Un es arī domāju, ka varbūt būtu rentablāk uh, darīt to iekšēji tepat bet eh, pašlaik es eh, vēl gribētu saņemt arī informāciju no citiem, kāds ir citiem viedoklis, jūs arī nezinu vēl, ko tieši domā mūsu politiskā grupa. Es domāju, ka mums ir svarīgi domāt ne tikai par finanšu aspektiem, bet arī par vīdes aspektiem, par patērētāju aspektiem un sociālajiem aspektiem. Manā politiskajā grupā un man personīgi tas šķiet būtiski. Ja mēs to panāksim, tad mēs noteikti panāksim arī pašreizējās situācijas uzlabošanos. Kā jau tika minēts, gal galā mēs nesākam šeit darbu no nulles. Mums jau ir pieredze, un mums ir arī jau zināmi rezultāti un arī parauga prakse. Un tieši tāpēc mums vajadzētu visu te mierīgi savilkt kopā un Mums vajadzētu atrast optimālo risinājumu problēmai, ko mēs visi jau esam sapratuši un ko mēs arī vēlamies labot. Paldies! Um, Paldies, Vailers kundze. Man šķiet, ka mēs šodien ciešam no ēnu referentu uh, klātbūtnes trūkuma. <laughs> Tad uh, varbūt uh, Kreutzmann kungs varētu izteikties. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos pavisam īsi. Eh, mums ir eh, šis ietekmes izvērtējums jāveic pirms likuma, un tad mēs varam paskatīties, eh, kur tas varētu mūs novest, un pēc tam arī varētu veikt šādu izvērtējumu. Šajā seku izvērtējumā mums vajadzētu paskatīties, vai mēs ar to neredām vairāk birokrātijas. Mums jāapskatās, kādas būs sociālās sekas, kādas būs sekas uz darba vietām. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mums vajadzētu arī Eh, manuprāt, eh, pārdomāt, vai mēs ar šīm direktīvām eh, veidojam jaunas darba vietas, vai varbūt mēs likvidējam tās šās darba vietas. Mums jādomā arī par īso termiņu, mums vajadzētu apsvērt visas iespējas. Vēleris kundze, es nedomāju, ka mums vajadzētu uzreiz mest subsiditātes pārbaudas prom, jo galu galā Mēs to varam darīt gan valsts līmenī, gan privāti. Man ir, atklāt sakot, pilnīgi vienalga, kurš veiks šo ietekmes izvērtējumu, vai tā būs komisija, kas mums dos personālu, vai arī tā ļaus šo izvērtējumu veikt kaut kur ārpus komisijas. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit ieviest objektīvus kritērijus, un mums nevajadzētu pieļaut, ka to visu apdraud pēc tam um, politiski apsvērumi. Mm, tas nedrīkstētu būt tā, ka mēs dodam uzdevumu veikt ietekmes izvērtējumu un jau pasakām, kādiem tad ir jābūt rezultātiem. Man eh, patiešām interesē, kā mēs eh, šo darbu paveiksim un ko mēs varēsim šeit iekļaut. Es jebkurā gadījumā izturos pozitīvi, es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt, kuras lietas mums šķiet būtiskas, un es ar prieku uzklausīšu debatas un arī ar prieku lasīšu Vēlers kundzes pirmo redakciju, un pēc tam par to diskutēšu. Paldies! Uh, well, let me um, put my Labi, turpina priekšsēdētājs. Tad varbūt es kā nu, referents varētu arī paust savu viedokli, jo tā šis aspekts, šī tēma man jo īpaši interesē, kopš es eh, kļūpu par deputātu. Es te gribētu piemērot mazliet citu virzienu. Un Nībles, eh, Nīblers kundzes um, pieejā man visvairāk uztrauc šī te at, neatkarība jo te it kā ir paredzēts, ka šo ekspertu neatkarību rezultātu padara par labāk, bet patiesībā man tas pilnīgi nepārliecina. Es nedomāju, ka komisijai nepieciešama neatkarīga novērtējuma. Tas nozīmē, ka vērtētāji būtu kaut kur no ārpuses, ka tie pārbaudītu komisijas amatpersonu darbu. Man šķiet, ja tāda ir tā Nīblers kundzes doma, tad es nezinu, vai tā būtu pareizi. Eh, es domāju, ka šīs atbildības eh, atsaistīšana patiesībā nav vēlama, izstrādājot priekšlikumus. Īstenībā es domāju, ka Nīblers kundze ar to drīzāk grib sacīt, ka viņi grib nodrošināt šo priekšlikumu objektivitāti. Tātad eh, viņa domā, ka amatpersonām būtu jābūt ļoti objektīvām, mm, ierosināt kaut ko un par šo ierosinājumu rezultātu. Un tā tad eh, te ir jāizno objektīvs darbs. Es nedomāju, ka te ir runa par semantiku, jo ir daži kolēģi šeit parlamentā, kuri uzskata, ka daļu darba īstenos tātad komisijas amatpersonas un tad uh, Eh, šī darba analīze tiks nodota kaut kādu ārēju ekspertu ziņā. Es domāju, ka tas nav pareizi, jo mēs te nerunājam vienkārši par mehānismu procesu. Mēs nevarētu sacīt, ka katrs darbs tad eh, būtu vērtējums pēc kaut kādas kop vienotas sistēmas. Kā jūs pareizi norādījāt, vēlērs kodz, mūs vairāk uztrauc tas, lai šis darbs tiktu īstenots kvalitatīvāk. Un katra politikas priekšlikuma gadījumā jūs kārtīgi īstenot labi strukturētu procesu, jūs objektīvi un sistemātiski izanalizējat alternatīvas, Un tad jūs pārbaudāt šīs alternatīvas tā gaismā, kādas mērķus jūs gribat sa sasniegt. Un tad šādam būtu jābūt ietekmes novērtējumam. Un vislabākie ietekmes novērtējumi, kādus mēs visu līdz, līdz šim esam pieredzējuši. Un mums ir uh, jānorāda savā ziņojumā, ka mēs esam vienīgā komiteja šajā parlamentā, kur visi koordinātori ir piekrituši tam, ka pirms mēs kārtīgi pārs, izskatām kādu priekšlikumu, mēs vispirms pieprasām tā ietekmes novērtējumu. Tā tas bija, piemēram, maksājuma direktīvas gadījumā. Mēs bijām pirmie, kas pieprasīja šādu procedūru. Un es domāju, ka mums ir, ka mē, mēs varam tikai vispiekrist. piekrist E, tam, ka mūsu pieeja maksājuma direktīvai šai ziņā bija ļoti pareiza. Un tas, kāpēc komisija bija izvēlējusies īpaši instruments, un viņiem pat bija pētījumi, kas e, pamatoja šo instrumentu izmantošanu. Tad, e, to mēs arī, par to mēs varējām pārliecināties. Un šī novērtējuma sagatavošana ir, ir mm, neatņemama likumdošanas procedūras daļa. Tātad, tad, kad mēs gribam padarīt caurskatām to, kas ir laba prakse, tad eh, skaidri tiek dokumentēta šī labā prakse, un eh, tā tad mums tiek darīt zinām, un tas vien jau ir svarīgi, padarot eh, lēmumu pieņemšanas procesu par caurskatāmu. Un tā mēs, e, to mēs varam tikai apsveikt, un tas tad arī liecinātu par labu pārvaldību. Bet, protams, jūs negribat, lai kāds cits īstenot šo vērtējumu. Un es domāju, ka šīs organizācijas būtu ļoti pazīstams ar šo sindromu, ka tātad vadība pārbauda kā tiek īstenots darbs, izmantojot ārpus eks ekspertus. Bet kāda šie cilvēki var zināt, ko jūs īsti darāt? Tad jūs darāt pirmkārt visu, lai jūs varētu viņus pārliecināt par to, ka jūs savu darbu veic ļoti labi un vēl arī pierādīt, ka jūsu darbs ir labāks par viņu darbu. Un tas ir loģiski, tas ir vienkārši cilvēciski. Es domāju, ja mēs šādu pieeju īstenosim šeit, tad. Uh, patiesībā rezultāts būs tikai sliktāks. Es domāju, ka jūs varat eh, man tikai atbalstīt šai ziņā. Bet, ja mēs, piemēram, gribam būt objektīvi kvalitātes ziņā, tad to var pārbaudīt no ārpuses. Un te ir arguments, kas eh, norāda, ka dažkārt kaut kas ir jādara tik ātri, ka mēs nevaram atļauties ietekmes novērtējumu īstenošanu. Jebkurš labi sagatavots priekšlikums būs saistīts ar procedūrām, tā izskaitā ar ietekmes novērtējumu izstrādāšanu. Ja nav laika izveidot ietekmes novērtējumu, tad mums nav laika vispār izskatīt šo priekšlikumu. Mēs šajā parlamentā nedrīkstam izskatīt nevienu priekšlikumu, kas nav bijis pakļauts ietekmes novērtējumam. Un es ceru, ka jūs to ierakstīsiet mūsu atzinumā, kas tad eh, būs par, eh, lai tas dotos uz eh, tieslietu komiteju, un es ceru, ka kolēģi to tikai atbalstīs. Un visbeidzot runājot par kritērijiem un analīzi. Es domāju, ka ir vairāk jautājumu, ar kuriem mums tagad būtu jānodarbojas. Būtībā ietekmes novērtējumu sagatavošana it kā iesaudē visu debašu procesu. Uh, Un tas, piemēram, ir uh, manāms standartizācijas gadījumā. Te ir daudz lielākai piesaistē jābūt ar uh, likumdošanas procesu. Tad komisija izstrādā pirmo iet, ietekmes novērtējumu, un pēc tam, kad ir izdarīta izvēle par stratēģiju, tad seko detalizēts likumdošanas priekšlikums. Un es domāju, tas uh, skaidri atainos arī šai standartizācijas debatēs. Jo te ir runa par specifiskām izvēlēm. Tas ir tas, par ko mēs tagad varam izdalīt izvēli. Mēs nerunājam par konkrētu tiesību aktu. Tātad mans skatījums ir tāds, jo vairāk laika jūs veltāt strateģiskas izvēles izdarē, izvēlēji, jo e, strateģiski izvēles izdarīšanai, jo labāks ir tiesība, labāk ir tiesība aktualitāte pēc tam. Jo tad, kad ir skaidra stratēģija, tad pavisam ir skaidra, kā tad var izstrādāt tiesībā. Mēs te varam runāt, piemēram, par patērētāju tiesību aktu bet šī patērētāja tiesību direktīva netika pakļaut šim procesam. Patiesībā te netika izskatīts strateģiskās izvēles, tās netika pārbaudītas. Ja tas būtu izdarīts, un mēs par to jau agrāk runājam, ja mēs tad tur būtu secinājuši maksimālā, minimālā harmonizā, harmonizēšana, un tad eh, galējais priekšlikums, tad mēs būtu izskatījuši šo direktīvu jau tagad, līdz šim laikam tā jau tad būtu gatava. mums šeit e, ieteikmes novērtējumi ir jāskata visā likumdošanas procesā. Tāpēc mēs pilnīgi nevaram pieņemt šo argumentu, ka mums nav laika ieteikmes novērtējumam, jo šie novērtējumi pārēdz caurskatāmību, kas tad nodrošina labākus tiesību aktus. Jūs atcerēties, ko sacīja Marija Monti par viņa, eh, vienā no viņa ļoti interesantajām novirzēm no tēmas. Tā bija ideja par eh, to, kādi faktori eh, ir pieņemami veidojot vienoto tirgu. Un es nezinu, kāpēc, kāpēc šai gadījumā tas. Uh, nebūtu piemērots. Man šķiet, ka tas te, te ir ļoti vietā, kā saka Mario Monti. Vietējo tirgu tā nozīme mazina visādi uh, tiesību akti par uh, atsevišķi par enerģiju un par vēl kaut ko, un es domāju, mēs pamatot varam lūgt pārbaudīt šīs idejas, jo mums te vienkārši jārīkojas loģiski. Lielākā daļa no tā, ko mēs šeit apspriežam, vienkārši atbilst veseliem saprātam. Un tur bija, piemēram, un tad jau mēs lasām to komisijas priekšlikumu, kur figurē tāda frāze kā nodrošināt neatkarīgu novērtējumu, tad varētu domāt, ka tas ir pašmērķis. Varbūt mēs nevaram mainīt šo te Nībleres kundzes ziņojumu nosaukumu, bet varbūt mēs vismaz varētu iedibināt tādu uh, standartizētu procesu, kā apstiprināt tiesību aktus. Paldies! Nu, saka Har, Harbor kungs, eh, eh, tā kā es eh, beidzu savu diezgan retorisko atbildi jautājumu, tad es varētu uz, lūgt Vatsam kungam izteiktie. Paldies! Jūs ļoti labi, kā tāds eksperts, sniedzāt kopsavilkumu par mūsu ietekmes novērtējumu sistēmu Un es ceru, ka mēs varam piekrist, piekrist jūsu interpretāciju. Un es domāju, gan Kreutzmann kungs un Vailers kundze ir norādījuši uz svarīgiem ieteiksmi novērtējumu sistēmas aspektiem. Un to es gribētu uzsvērt, jo mēs uzskatām, ka šie aspekti ir ļoti svarīgi. Un es gribētu šeit mazliet atbildēt uz dažiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Par šo neatkarības jautājumu. Tas, protams, ir viss delikātākais jautājums Iespējams, ka tas mazliet eh, jauc eh, šo, šīs diskusijas šeit, eh, salīdzinājumā ar otro nacionālo sistēmu. Es domāju, salīdzinot šīs sistēmas mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo, protams, ka ir labākās prasparau, kas ir jāidentificē, vienmēr ir kādas mācības, kas ir jāgūst, taču ar vienu jāņem vērā, cik specifiska ir tas, kas notiek Eiropas. Uh, līmenī un eh, kāda mums ir institucionālā struktūra starp parlamentu padomu un komisiju. Un tāpēc mums šeit jābūt ļoti uzmanīgiem. Es domāju, paraugoties uz nacionālajiem piemēriem. Viena valsts, kas visvairāk līdzinās eh, ambīcijas ziņā tam, ko mēs darām šeit Eiropas Savienībā, ir apvienotā karalisti. Vēl ar vienu ir, zinām, specifiski aspekti, bet ambīcijas ir ļoti līdzīgas tam, kādas mums ir šeit. Sistēma, kāda pat laban ir Nīderlandē, kur novērtējums parasti ir neatkarīgs, eh, pievērš uzmanību labākajam, labākiem tiesību, as, eh, tiesību aktiem, bet tikai vienā specifiskā jomā, tātad par administratīvās slogu. Bet apvienotāji karalistei mūsu sistēma ir daudz plašāk, daudz sarežģītāk, daudz politiski jūtīgāk. Un es domāju, tieši tas nosaka lielās atšķirības, daudzās atšķirības mūsu pieejā. Es domāju, tas ir viens uh, no svarīgiem aspektiem, kas jāpatur prātā raugoties nacionālajām, jeb dalībvalsts sistēmām. Un runājot par neatkarību, priekšstādātāji kungs, jums ir pilnīga taisnība. Komisija ir izveidojusi tādu sistēmu, kurā tā grib panākt, lai cilvēki, kas izstrādā politiku, būtu arī atbildīgi par analīzi. Jo būtībā uh, tā, lai cilvēki, kas īsteno analīzi, saprastu, kāpēc viņi to dara. Tas var izklausīties mazliet jocīgi, kāpēc viņi to dara tā, kā viņi dara, kādas ir iespējas, iesp dažādas iespējas to īstenot, un kādas tad būtu izmaksas, piemērot vienu vai citu pieju. Bet es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs sacījāt, ka lūk šie cilvēki, kas izstrādā politiku, ir arī atbildīgi par analīzi. Un es domāju, vēl ļoti svarīgs jautājums un arī jūtīgs. Un tā arī ir iespējams vēl viena joma, kurā Nīblers kundzei pamatoties uz Vācijas pieredzi ir cita pieeja. At, atšķirīgi no tās, kāda mums ir komisija. Es domāju, mums vajadzētu rūpīgi paraudzīties uz to, eh, ko auditi, jeb eh, kā mēs to devējam, kvalitātes kontrolas procesa ziņā ir izveidojis priekšstādātais Barozo. Viņš ir izveidojis uh, padomi, uh, ietekmes novērtējumu, kur ir pieci pārstāvi, un viņi uh, nodrošina analīzes objektivitāti un kvalitāti. Un es domāju, šeit ir divi elementi, kurus ir vērts paraudzīties, lai secinātu, vai kā šī sistēma darbojas. 30% gadījumu pēdējo četru gadu laikā tikt eh, šī padoma pārbaudīja, eh, lūdza vēl papildu analīzi vai atkārtota analīzi. Tas liecina par kvalitāti. Un otrkārt, šīs padomes atzinumi ir publiski pieejami, un tā ir vēl viens jautājums priekšādātāja kungs, ko, uz ko jūs norādījāt. Uh, svarīgi, lai tiktu izplatīta informācija par šiem atzinumiem parlamentā padome, jo tie ir ļoti svarīgi, lai pēc tam veicinātu diskusijas par politiku. Ja jūs paraugāties šiem atzinumiem, tie bieži vien, izvērtējot analīzi, ir ļoti atklāti un kārtīgi arī izvēr, izvērtēja komisijas priekšlikuma pamatojamību. Un vēl viena lieta, kas ir saistīta ar to, te man vajadzētu lūgt mazliet jūsu pacietību, jo Eiropas eh, revīzijas palāta eh, ir pieprasījusi ietekmes novērtējumu un eh, tam, kā tiek izmantoti novērtējumu komisijā. Un es domāju, tad eh, septembrī te nāks eh, klajā rezultāti. Es domāju, ka es drīkstu te mm, izpaust eh, informāciju, kas nav tik slepena, ka te, protams, parādīsies gan plusi, gan mīnusi, bet pat laban komisija mums ir tas viedoklis, ka šie ietekmes novērtējumi, kurus īsteno šī, šo piecu ekspertu padome, uh, veicina uh, progresu un uh, arī kvalitāte, analīzes kvalitātes uzlabošanos. Un būtībā tas arī vāda šo kultūras uh, izma, tās pieejas izmaiņu pašā komitejā, komisijā. Un tas veicina attīstības procesu. Un tādā reizē, es domāju, šis elements varētu jums būt vērtīgs uh, jūsu darbā pēc vasaras brīvdienām. Un visbeidzot, es gribētu, lai mēs atgrieztos pie Vailers kundze, kundzes un Kroismana kunga sacītā. Es domāju, te bija skaidri norādīts uh, viens labs aspekts komisijas ietekmes novērtējumā ka tur ir tāda visaptveroša pieeja, jo dalība valstīs ir atšķirīgi. Mēs skatāmies par atsevišķi par um, vides uh, izmaksām, par sociālām izmaksām tā tālāk, bet komisijas novērtējumos ir visaptveroša pieeja, un tād jūs varat secināt, vai šis tiesību akts uh, ir vai nav vēlams. Un šai analīzei ir jāskar, piemēram, uh, ietekme uz patērētājiem, uz uh, pilsoņiem, uz pamatiesībām. Uh, un tam arī jāataino iekšējā tirgus darbība. To mēs uh, visi, protams, varam uzlabot, bet tā ir visaptvaroša analīze, kas par ataino sinerģijas. Un tad mēs varam pieņemt saprātīgu lēmumu par, šīs, par šī tiesība akta nepieciešamību. Un uh, tikai dažas dalībvalsts, būtībā tikai apvienotā karaliste strādā šādā veidā, bet mēs domājam, ka tas ir uh, no loģikas viedokļa ļoti labi pamatots un tas ir arī politiski nepieciešami. Un mēs arī uzskatām, ka tā ir uh, efektīva pieeja, ka mēs varam šos novērtējums laikus sagatavot katram attiecībā uz katru komponentu un arī samazina administratīvo slogu un izmaksas. Tās ir manas pamatīdējas, ko es jums gribēju darīt zinātnes. Protams, ka mēs esam jūsu rīcībā, ja jūs gribētu, ja kurā brīdī gūtu papildu informāciju. Paldies! Liels paldies, Macankungs, par ļoti skaidru atbildi. Arī es esmu rasījis, lasījis revīzijas palātas atzinumu, un arī man par to ir kas sakāms. Jo revīzijas palā, palāta novēroja to, ka sanāksmē, kur mēs runājām par, eh, tad, par, par, par direktīvas eh, novērtējumu. Arī daži no jums bija šajā sanāksmē. Eh, vai, vai Lēres kundze, vai jūs vēlētos ko bilst? Sa arī saistībā ar Nībāras kundzes plāniem. Jā, noslēgumā es gribēju vēl ko teikt. Pirmkārt, man šķita priekšsēdētāja kungs, ka jūs esat piešķīruši ļoti daudz laika konservatīvo politiskajai grupai. Kreuzmana kungam es gribētu izteikt īsu piezīmi. Subsidētas punkts, tās tādā veidā, kā jūs to uh, jūs formulējāt, nav iekļauts Nībleres kundzes tekstā. Te ir runa par uh, publisko un privāto, tas būtu tā kā no vienas puses, bet Nībleres kundze vēlas veikt šo subsidētas pārbaudi veikt tādā veidā, uzdodot jautājumu, vai Eiropā vispār kaut kas ir jādara, varbūt viss ir jāatstāja dalībvalstu ziņā. Es domāju, ka mums noteikti ir cits viedoklis nekā dalībvalstu parlamentāriešiem, bet nu to mēs varētu vēlreiz pārbaudīt. Uh, par novēlotajiem maksājumiem. Jums ir taisnība, jūs uh, pareizi par to izteicāties. Ietekmes novērtējumu es uzskatu par ļoti vērtīgu, jo to vairs pirms likuma. Tie, kas to kritizēja, nebija ieinteresētie, tā nebija rūpniecības puse, tā nebija uh, administrācija, bet tās gan bija dažas dalībvalstis, un viņām vienkārši nepatika daži skaitļi. Mums vajadzētu paskatīties, eh, kas īsti notiek. Es piekrītu priekšsēdētāja kungs vai nu ēnu referents no EKR, es īsti nezinu, kādā funkcijā jūs pašlaik runājat, bet es uzskatu, ka šeit nevajadzētu runāt par automātisku neatkarības piešķiršanu. Es to nekādā gadījumā neatbalstīšu. Ja mēs sakām, mm, ka neatkarīga ekspertīze, tad tas nozīmē, ka komisija to nedrīkst veikt. Tas būtu nepareizi, un tādējādi mēs vispār atņemtu jau kādu pamatu un arī nevarētu izmantot mūsu pieredzi. Es zinu tādus gadījumus, kur, piemēram, Price Waterhouse vai citas firmas ir rakstījušas valdībai ziņojumus par finanšu regulēšanu, un uh, rakstījušas atzinumus par valstu finanšu likumiem. Es īsti nezinu, vai tie ir runa par neatkarību. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Es zinu komisijas darbu. Es zinu, ko tā darīja pirms vēlo, novēloto maksājumu izvērtēšanas, un es vēlētos teikt, ka tas viss izskatās daudz politiskāk nekā dalībvalstīs. Ja mēs būtu apmierināti, tad šodien nemaz nenotiktu debates. Un mēs nerunātu par tādiem aspektiem kā patērētāju ietekme, kā viņu vēlme tikt vairāk iesaistītiem. Agrāk viņi netika iesaistīti, tāpēc es uzskatu, ka šeit ir vairāki punkti, kur mēs varētu ieviest korekcijas. Par laika grafiku runājot, es vēlētos šeit izteikt kādu lūgumu. Ja tā patiešām ir, ka komisija vasaras atvinājuma laikā sagatavos vairākus dokumentus, kurus mēs nesaņemsim, bet varbūt kaut kad augsta beigās vai augsta beigās, tad uh, mēs viņus saņemsim, tad es gribētu lūgt, lai mums būtu viedokļu apmaiņa. Varbūt mēs varētu organizēt šādu viedokļu apmaiņu šeit komitejā pēc tam, kad komisija mums būtu iesniegusi dokumentus. Un varbūt mēs varētu arī piedalīties uzklausīšanā, varbūt tā nebūtu mūsu komiteja, bet mēs varētu piedalīties juridiskās komitejas uzklausīšanā. Noteikti, ka viņi kaut ko tādu organizēs. Un tādā gadījumā tur būs arī pārstāvji no Lielbritānijas vai varbūt pat eh, no ASV iestādēm. Un mums noteikti vajadzētu tur ņemt dalību. Mums vajadzētu piedalīties visos juridiskās komitejas organizētajos pasākumos. Tas noteikti mums palīdzētu, mums būtu arī iespēja vēlreiz organizēt viedokļu apmaiņu pirms man atzinuma sagatavošanas. Protams, ka es arī rakstveidā sagatavošu šos punktus. Jā, protams, mums ir jādarbojas laicīgi, lai mēs iesniegšu atzinumu pirms balsojuma juridiskajā komitejā. Uh, jo viņus arī interesē mūsu viedoklis un mūsu izteikti aspekti. Viņi vēlas uzņemt tos jūrī ziņojumā. Uh, um, Paldies, Vēlērs kundze. Tātad uh, mēs runājām par um, revīzijas palātas um, novērtējumu. Esmu pārliecināta, ka viņi mums varētu par, šeit parlamentā pre prezentēt um, pieņemto dokumentu. Tātad es gribētu iepazīties ar šo dokumentu, jo tas būtu ļoti vērtīgs. Un tur vajadzētu būt plašākai uzklausīšanai. Līdzīgi kā juridiskajā komitejā, kur eh, tika ielūgti locekļi no parlamenta. Un tātad eh, tas būtu ļoti vērtīgi, ja mēs varētu ielūgt arī Nībārs kundzi, lai viņi mūs ielūgtu. Un tātad eh, patiesībā mums. Eh, tātad es pats sev piešķīru ļoti daudz laika, un tad varēju izpausties, kā man tas ļoti patīk, ar runāšanu. Un tad pateicos par eh, visām šīm te eh, lab, plašajām atbildēm. Lai nu kā, es domāju, ka mums priekšā stāv ļoti interesants darbs pēc brīvdienām, Vailērs kundze. Un tad, tad būs atrisināts arī jautājums par eh, maksājumiem. Un Tad, tagad eh, mēs be, varam beigt eh, šo kom komiteju sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks 13. jūlijā, pirmdienā, 12. jūlijā, pēcpusdienā, trijos šajā telpā, kā arī otrdien, 13. jūlijā, no 9 līdz 12.30. Un koordinātori piekrita ka būs arī īsāka eh, sesija no trījiem līdz pieciem. Paldies, pa, ka ieradāties. Šī sēdes ir beigusies. Paldies!